Es vēlos vēlreiz uzsvērt, ka humanitārā situācija pie mūsu ārējām robežām, protams, ir ļoti satraucoša, un mums ir cieši jāsadarbojas ar kaimiņu valstīm un starptautiskajām organizācijām, lai uzlabotu šo situāciju. Vēlos šeit paust atbalstu visiem humanitāriem partneriem. Es ļaušu komisiju tālāk informēt par eh, to palīdzību, kāda Eiropas Savienības sniedz pie ārējām robežām, lai uzlabotu situāciju. Lielas paldies par jūsu uzmanību. Vālā. Grazie mille, ministra Brunčjak. Paldies, ministres kundze, un tagad eh, komisijas vārdā uzstāsies komisāra Dālī. Lūdzu, paldies priekšsēdētāji, paldies, ministres kundze. Paldies par šīm svarīgajām debatēm. Humanitārā situācija pie ES ārējām robežām mūs visus satrauc. Uh, Eiropas Savienība runā par to, ka ir jāciena bēgļi viņu tiesības, vai nu tie būtu bēgļi vai patvērumu meklētāji vai citā statusā esošie. Jebkāda vardarbība pret bēgļiem un migrantiem ir nepieņemama, to gluži vai lieki būtu teikt pamattiesību un tiesiskuma ievērošanai ir jātiek nodrošinātai bez izņēmuma. Dalību valstīm pilnībā šie principi ir jāievēro, īstenojot robežu apsardzes akī. Migrantu prom dzīšana nav pieņemama. Ir jāievēro tiesiskums un atpakaļ nesūtīšana saskaņā ar mūsu hartām, un tas allaž ir ir jāgarantē tiesiskums. Dalību valstīm jāizmanto visi mehānismi. Ir uh, jāizmanto visi mehānismi, lai varētu garantēt uh, migrantu un bēgļu cilvēku tiesību ievērošanu un uh, noskaidrot gadījumus, ja bēgļi ir tikuši noraidīti, ja viņiem ir tikusi liekta iekļuve kādā dalību valstī. Ir jābūt, protams, arī finansiāliem atbalstam, izglītojot, apmācot um, robežsargus dalību valstīs, lai viņi varētu rīkoties saskaņā ar cilvēku tiesību hartas normām bez izņēmuma. Mēs rūpīgi vērojam situāciju pie ārējām robežām un arī skatāmies, kā notiek uh, ES uh, normu ievērošana. Mēs, kā līgumu sargātāji, darīsim visu, kas e, ir nepieciešams, ja tāda vajadzība radīsies. Un tagad ir arī izveidota jauna robežu un uh, krasta apsardzes aģentūra, pievēršot īpašu uzmanību uh, pamatiesību ievērošanai. Uh, un šī iemesla dēļ arī ir izveidota īpaša pamattiesību stratēģija, kas jāievēro Eiropas Savienības robežu un krasta apsardzes aģentūrai. ir jānovēro atbilstība pamatiesībām ikdienā aģentūras darba programmā. Tiek arī regulāri izvērtēta um, Frontex darbība, raugoties, kā tā atbilst pamatiesība principiem. Un aģentūrai ir jāpieņem darbā uh, līdz 5. decembrim 40 uh, šie īpašie kontrolieri vai inspektori ir jāizveido arī sūdzību mehānisms. Uh, kas ļautu katrai personai, kas ir cietusi varbūt no pārkāpumiem, eh, sūdzēties un informēt par pamatiesību pārkāpumiem. Arī jebkurš, kas pārstāv šo personu, var uh, iesniegt rakstisku sūdzību. Uh, Tas, kas notiek pie Eiropas arējām robežām, skar mūs visus. Tādēļ allaž esam atbalstījuši mūsu partnerus pie ārējām robežām un uh, arī domājuši par migrantu un bēgļu tiesībām šajās valstīs. Mēs esam globāli galvenais spēlētājs sniedzot palīdzību mūsu migrantiem, it sevišķi kaimiņu valstīs, atbalstot trešās valstis, lai tās labāk varētu cīnīties par cilvēku kontrabandu. Eiropas Savienība atbalsta Turciju, tā ir uzņēmusi vairāk kā 4 miljonus bēgļu. Un 60 miljonu uh, instruments uh, ir jau izmantots uh, Turcijā un jau ir nesis pirmos taustāmos rezultātus. 1,7 miljonu īpaši neaizsargātu pilsoņu var. Uh, piedalīties arī ES lielākajā humanitārajā projektā līdz šim. Mēs palīdzam arī bērniem iet skolā un Rietumu Balkānu partneri ir pierādījuši, ka ir uzticami uh, Uh, partneri cīnoties pret drošības apdraudējumiem un uh, pārvaldot migrāciju. Bet, protams, uzņemšanas kapacitātes, it sevišķi Serbijā un Bosnijā Hercegovinā, ir uh, izmantotas līdz pēdējam. Migranti bieži vien dzīvo ārkārtīgi uh, nepiemērotos apstākļos. Tādēļ ir jāpalīdz šīm valstīm paplašināt, padziļināt kapacitātes, domājot arī par šo sekundāro pārvietošanos reģionā un attiecoties pret migrantiem cilvēcīgi. Eiropas Savienība sniedz finansiālu un tehnisku atbalstu Rietumu Balkāniem, izmantojot arī pirmsiestājas instrumentu, Tādējādi palīdzot valstīm palielināt kapacitāti, izveidojot arī tādas nacionālās atbilstošās sistēmas. 135 miljoni eiro ir piešķirti papildus Serbijai, Ziemeļ Maķedonijai, kā arī Bosnijai un Hercegovinai izmantojot pirms iestājas instrumentu, un 32,6 miljoni ir piešķirti uh, humanitārās palīdzības ietvarā. Viss, kas ir paveikts gan ES, gan ārpus tās, lai palīdzētu visneaizsargātākajiem bērniem, tā skaitā, un uh, bērniem, kas pārvietojas vieni, notiek uh, ar komisijas svētību. Mēs uh, patiešām vēlamies, lai dalība valsts labāk varētu tik galā ar šo situāciju. Uh, saglabājot arī cieņpilnu attieksmi pret visiem, ko šī situācija ir skārus. Ir panākts jau daudz, bet eh, joprojām mums ir darba pilnas rokas, ir jāatrod kaut kāds kopsaucējs, kā mēs visi kopīgiem spēkiem varētu uh, um, labāk pārvaldīt migrācijas politiku. Mums alāž ir jādomā par kopīgiem vērtībām, par mūsu humāno atbildību un jāveido tāda sabiedrība dalība valstīs, kas ir iecietīgāka. Es turpināšu rēķināties ar jūsu nenogurstošo atbalstu un arī ar padomus atbalstu. Paldies! Paldies! Dargā komisārs kundze, un tagad uzstāsies politisko grupu pārstāvji. Pirmais no ETP grupas runās Emīls Rādējus uz pusotru minūtu. Благодаря, господин председател, уважаеми. Paldies, priekšsēdētāji kungs, dargie kolēģi. Rietumbalkānu. Uh, maršruts ir viens no izmantotākajiem, lai nokļūtu Eiropā, bet, diemžēl, dalība valstis tāds kā Horvātija un Grieķija eh, nes uh, milzīgi lielu nastu vienas pašas uz saviem pleciem. Tās uh, visbiežāk kļūst par uh, pirmo pieturas punktu bēgļiem, kas ierodas Eiropā. Mēs redzam, kas notiek pie Bosnijas Hercegovinas robežām, kas notiek Grieķu salās. Tur allaž ir ļoti daudz daudz migrantu un bēgļu. Jā, patvērumu meklētāji var vērsties oficiālajos uzņemšanas punktos, bet ir daudzi, kas izvēlas um, neatļautās vietās šķērsot robežas, izmantojot arī kontrabandistu palīdzību. Eiropas komisija 6,8 miljonus eiro ir piešķīrusi Horvātijai, lai tā labāk varētu um, aizsargāt ES ārējās robežas. Tas notika pilnīgā saskaņā ar ES likumdošanu, lai garantētu to, ka viss, kas tiek veikts pie robežām, uh, notiek saskaņā ar demokrātijas un cilvēktiesību principiem. Un uh, 26 miljoni eiro tika piešķirt arī Bosnijai un Hercegovinai, lai valsts labāk varētu tikt galā ar lielo migrantu un bēgļu plūsmu. Mums, protams, ir jāievēro starptautiskā līkumdošana, starptautiskās konvencijas, eh, šie cilvēki jāciena, eh, neaizmirstot arī viņu eh, pamattiesības. Uh, Horvātija ir patiešām ļoti centīgi strādājusi, lai ievērot visu šīs normas. Paldies, lūdzu, ievērot runāšanai atvēlēto laiku, un tagad uzstāsies eh, Pīrī kundze no SD grupas. Paldies, priekšsēdētāji. 2015. gadā uh, Eiropas Savienībā ieradās ārkārtīgi daudz bēgļu un migrantu, un tas norādīja uz vājajām vietām pie mūsu ārējām robežām. Bet ir pagājuši jau pieci gadi, Eiropas Savienībai bija pietiekami daudz laika, lai atrastu risinājumus, bet pie ārējām robežām situācija joprojām pasliktinās. Mēs joprojām raugāmies, uh, kā. Mm, bērni, uh, grūtnieces uh, noslīkst vidusjūrā, tūkstošiem uh, bērnu bez pavadoņiem gadu, gadiem ilgi briesmīgos apstākļos dzīvo mm, bēgļu nometnēs, gaidot savus procedūras un pieprasījumu izskatīšanu. Nelegāla atstumšana, um, aizturēšanas centri, tas viss patiešām ir Eiropas necienīgi. Es lūgtu, lai prezidentūra šīs debatas turpinātu un lūdzu neaizmirsīsim, ka tās valstis, kas atrodas mums apkārt, joprojām uh, um, uzņem vislielāko bēgļu daļu, bet lūdzu neaizmirsīsim arī kaimiņu valstis, uh, kuru pašu pilsoņi dodas prom no šīm valstīm. Tādēļ ir jāpieprasa, lai arī Maroka un Turcija ievērotu cilvēktiesības. Mēs allaž runājam par um, vērtībām, par cilvēka cieņu un pamatiesībām. Tas attiecas arī uz bēgļiem, kas meklē aizsardzību. Mille, Paldies, dārgā kolēģe, un tagad riņu e, Europa grupas vārdā Azmānī kungs. Divas minūtes, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies arī komisijai un e, Brjāčas kundzei. Es domāju, ka ir pienācis īstais brīdis izlausties no šī. Um, migrācijas strupceļa. Mums ir e, pienācis laiks atkal uzņemties vadības grožas. Lai saglabātu Schengenes zonu un tās priekšrocības, ir nepieciešams spēcīgas aizsargātas robežas. Renew Europe piedāvā tādu uh, individuālu uh, pieeju, kā labāk regulēt migrāciju un patvēruma meklēšanu. Mums ir nepieciešamas jaunas partnerības ar trešām valstīm. Uh, par migrāciju. Nu, tas ir vienīgais veids, kā kaut ko panākt. Mums ir nepieciešama arī kopīga pieeja, domājot par patvērumu meklētājiem, kas joprojām ierodas nelikumīgi pie mūsu ārējām robežām. Ir jābūt reģistrācijai, drošības pārbaudēm, nekavējoties, kad šie cilvēki ierodas pie mums. Ir jābūt humānām uzņemšanas normām. Ir jāizvērtē uh, Uh, to cilvēku mm, iesniegumi, kas varētu uh, pretendēt uz uh, patvērumu Eiropas Savienībā, un ļoti rūpīgi ir jākontrolē tiem, kam šādas tiesības nepienākas. Uh, Un, eh, ja eh, cilvēkam patvērums Eiropas Savienībā netiek piešķirts, tad viņš ir jānosūta atpakaļ uz drošu trešo valsti. Es ceru, ka Reņū grupas priekšlikumi tiks eh, ievēroti, bet man joprojām ir divi jautājumi. Vai komisārs piekrīt? komisāri piekrīt riņu Eiropai, ka mums ir jādara vairāk, tad, kad tās dalība valsts, kas atrodas pie ārējām robežām, nevēlas vai nevar paveikt visu vienas pašas, kā tas jau ir noticis, un kā komisija vērsīsies pret šo nevēlamo sekundāro pārvietošanos Eiropas Savienībā. Paldies! Paldies, eh, dārgais kolēģi, un tagad eh, identitātes un demokrātijas grupas vārdā Toms Fandendrīshe. Per un minūto 30. E Paldies, priekšsēdētāji. Jau vairākus eh, gadus eh, nevēlami migranti turpina šeit ierasties, bet tas ir tikai pats sākums. Āfrikas eh, iedzīvotāju skaits šajā gadsimtā palielināsies no viena uz četriem miljardiem. Simtiem tūkstoši ieradīsies vēl Eiropā. Tādēļ mums ir jāaizsargā mūsu robežas. kreisie aktīvisti un arī citi nelabvēlīgi izmanto cilvēku tiesību principus, lai uh, veicinātu šādu migrāciju. Un kas tad notiek? Tiek atņemtas tiesības mūsu pašu pilsoņiem. Migrāciju tagad mēģina ieviest kā nepārprotams cilvēku tiesības. Uh, Eiropas cilvēku tiesību līgums kādreiz tika domāts, lai pasargātu Eiropas saimnības pilsoņus no tirānijas, un tagad šis līgums ir paplašināts, tas ir izveidots par instrumentu, kas atbalsta uh, atvērtu robežu politiku, neraugoties uz pilsoņu protestiem. Mums kaut kas ir jādara lietas labā. Mēs šādus ekonomiskās laimes izdevīgumu meklētājus nesūtam atpakaļ, bet viņiem ir jādodas atpakaļ uz savām izcelsmes valstīm. Un cilvēktiesību nolīguma konvencijas ir jāpielāgo 21. gadsimta prasībām un apstākļiem, lai tas vairāk netiktu ļaunprātīgi izmantots. Paldies! Fantendrīses kungs, un tagad došu vārdu zaļo grupas pārstāvēji Strīkas kundzei. Lūdzu. Talk... Godātais priekšsādātāji, ja mēs runājam par kopīgām ārējām robežām, tad mēs runājam arī par kopīgo atbildību. Ne tikai pārbaudot iebraucējus, bet arī kā mēs attiecamies pret tiem. Uh, lai viņam būtu piekļuva patvērumu pie procedūrai, vai ir cieņpilna attieksme, vai procedūras tiek ievērotas. Bet nu, tomēr mēs zinām, ka vairākās, uz vairākām robežām noteikumi nevienmēr tiek eh, ievēroti. Šāda atstumšana notiek bieži vien Eiropā, un pat rītdien Strasbūras tiesnāks klajā ar lēmumu Skvānijas gadījumā. Šādi gadījumi iet roku rokā arī brut, ar brutālu vardarbību un traumu radīšanu cilvēkiem. Tā tas ir eh, Horvātijā, mm, tur uz robežām ir daudz ziņojumu bijuši. Un mūs šokēja pagājušā mm, nedēļā, ka visi ieinteresētie atzīst to, ka notiek šāda vardarbība un cilvēku atstumšana, bet Horvātijas valdība to norāda. Uh, noraida. Un tad nu, šīs atšķirības parāda to, ka vardarbība turpināsies, ja Eiropa ko nedarīs un nereaģēs. Mēs varam pieturēties pie savām vērtībām un noteikumiem tikai tad, ja mums rūp pārkāpumi uz robežām, ja mēs nodrošināsim eh, noteikumu īstenošanu. Es aicinu komisiju rūpīgi izpētīt eh, šos sūdzības un pārkāpumus izmeklēšanai arī ir jābūt daļai no Schengens novērtējuma. Komisija mūs informēja, ka tā finansējusi monitoringa mehānismu Horvātijai un tas eh, vedīs pie uzlabojumiem, bet mēs uzzinājām, ka šī nauda tiek eh, izmantota robežu kontrolē, nevis monitoringam. Kā, eh, cik nopietni tad komisija uztver šis apgalvojumus par to, ka tiek slēgtas robežas? Un kā tad tiek pārkāptas cilvēktiesības uz robežas? ko komisāra plāno darīt, lai uzraudzītu un runātāji tiek pārtraukta. Priekšsēdētājs es aicinu ievērot runas laiku. EKR vārdā Brudzīnska kungam viena minūte lūdzu. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Paldies, priekšsēdētāji, godātie kolēģi, Cīņa pret migrācijas cēloņiem ir pilntiesīga globālas atbildes daļa problēmai, kas ir migrācija. Kas tad ir cēloņi? Destabilizācija, kari kaimiņu valstīs, bet ir jāraugās uz lietām tādas, kādas tās ir. Tiek īstenota neatbildīga, naiva politika, kas saistīta ar politisko terorismu Un tas ir tas, ko mēs pieredzējām 2015. gadā. Mēs teicām, lūdzu, bēgļi nāciet, durvis ir atvērtas, lūdzu. Daudzi bēgļi tā arī nerada to, ko viņi bija meklējuši, ko, jo viņu vietu aizņēma ekonomiskie bēgļi, un tas tieši ietekmē mūsu eh, kaimiņu valstu situāciju. Tātad eh, rīki nebija pietiekami un eh, draudi. Uh, vēl ir jārisina. Tāpat ir problēmas pie robežām, nav atrisināts, varētu rasties jauna migrācijas krīze tam dēļ, un tad varbūt mums būs arī jāsaskars ar tās sakām. Mums ļoti skaidri jāsaka, ka in Eiropas institūciju rīcībai ir jābūt kopīgai, koordinētai, vajag, lai arī trešās valstis piedalās uz labās gribas pamatiem. Liels paldies! Ja jūs turpināsit eh, šādi pārkāpt runas laiku, es būšu spiests jums izslēgt mikrofonu. Nelieciet man to darīt. Tagad Ernsta kundzei vārds. No. Jā, es esmu richtig, dass die Grenzpolitik eine europäische ist. Jā, robežu politika ir Eiropas līmeņa politika un ir pareizi, ka imigrācijas jautājumiem nepieciešams Eiropas līmeņa risinājums. Es eh, pilnīgi saprotu, ka eh, Horvātija vēlētos novērst eh, situāciju šobrīd Grieķijā, bet tas neataisno, neataisno to rīcību, kādu īsteno Horvātijas robežu kontrols spēki bruņoti, atņemot cilvēkiem mobilos tāruņus un uh, Mēs nedrīkstām vērsties pret bēgļiem. Ir jāaizliedz jebkāda veida spīdzināšana, mums ir jāaizsargā bērni. Un Horvātijai noteikti ir jāievēro visi noteikumi arī pie robežām. Paldies! Paldies, kolēģi! Tagad eh, Papadakis kungam vārds. Κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα συνεχίζει Sirīzas valdība, jaunās demokrātijas valdība turpina represijas politiku ar dekrētu palīdzību ceļot cietumus Grieķu salās vai arī balstoties uz Vācijas priekšlikumu par Dublinu. Mēs turpināsim ieslēgt cietumos vairākumu patvēruma meklētāju. Daļi, daļa iegūs patvērumu, bet daudzi tiks eh, izsūtīti atpakaļ. Grieķijas valdība ir izziņojusi mm, eh, jaunas mm, eh, direkcijas par atgriešanu izveidi, kas tā tad liks vēlreiz atgriezties uz Elles ceļa tiem migrantiem, kas tur jau ir bijuši. Tas tāda mm, imperialistu politika, un tas viss nāk no kāriem, ko veic ASV, ES un NATO. Nu, Grieķijai tad jāatcauc sava pievienošanās ES Turcijas vienošanai, vai tad, lai tā vairs nav Dublinas sistēmā, un tad, lai ļaujam migrantiem, ier, bēgļiem ierasties tur, kur viņi vēlas. Sokola kungs. Nu, ir viena lieta, kas ir pilnīgi neticama. Es nezinu, cik reizes ir jāklausās viltus ziņas, nepatiesa informācija, spekulācijas, ko dzirdam par Horvātiju. NVO vēlas eh, nepieļaut to, ka Horvātija iestājas Schengen zonām. Uh, Tas balstās tikai uz dažu nelegālo migrantu apgalvojumiem, kas eh, piecas, sešas reizes mēģinājuši šķērsot mūsu robežu un eh, kas tika nosūtīti atpakaļ. Nevienā citā gadījumā šie apgalvojumi nav tikuši apstiprināti. Eiropas Savienības robežu kontrole Horvātijā norit, eh, lai novērstu uh, Nelegālo migrāciju ir vairāk kā tūkstots kilometru robeža, un mēs tūkstošiem nelegālu robežu ķersošanas gadījumu esam novērsuši arī kontrabandistus, esam aizturējuši. Lūk, tāda ir patiesība. Paldies! Tagad ir zilā kārtīte no Ernstas kundzes. Vai jūs pieņemat to, lūdzu? Prīts. Jā, es bin schon erstaunt. Es gibt ja nun. Jā, es esmu pārsteigta. Ir daudz pierādījumu par labu tam, ka cilvēki tiek atstumti pie Horvātijas robežas. Un tas attiecas uz visiem imigrantiem. Viņi tiek atstumti trīs, četras uh, reizes. Vai jūs esat par to dzirdējuši? Un vai jūs esat par to dzirdējuši, ka ļoti daudz bēgļu sūdzās par to, ka uh, pret viņiem uh, tiek pielietota vardarbība. Vai jūs kaut galā atzīsiet, kāda ir reālā situācija? Prego. Lūdzu atbildi. Es eh, dzirdēju daudz mēlu savā dzīvē bet tie ir tie mēli, kas tūkstošiem reižu tiek atkārtoti un mēģina mm, nomēlnot Horvātiju, bet nu, bieži vien šie cilvēki nenāk no tām valstīm, no kurām viņi apgalvo, ka nāk. Viņi apgalvo, ka lūk, viņu valsts ir kara stāvoklī. Viņi melo. Un tad nu šie cilvēki eh, netiek pieņemti uz robežām. Labi, paldies! Tagad eh, Santos kundze, pusotra minūte, lūdzu. Eh, senhor Presidente, não podemos ignorar a terrível situação dos refugiados imigrantes. Mēs nevaram ignorēt šausminošo bēgļu migrantu situāciju vairākās pasaules daļās, bet īpaši es domāju par Eiropas Savienības robežām. Es pati to redzēju, tad, kad es devos uz robežu starp Horvātiju un Bosniju un Hercegovinu. Uh, Es eh, dzirdēju šausminošus stāstus par eh, vārdarbīgu, degradējošu attieksmi no Horvātijas eh, policijas puses, cenšoties mm, atstumt cilvēkus, kas meklē cieņpilnus dzīves apstākļus. Šodien mēs dzirdējām par parlamenta iniciatīvu atvērt un sākt izmeklēšanu. Es to ļoti atzinīgi vērtēju, es aicināšu komisāri, paraudzīties uz šokējošiem eh, fotoattēliem, mm, kādi ir iegūti. Mēs redzam virkni migrantu Bosnijā, eh, tostarp arī bez pavadības esošus nepilngadīgos, kas eh, tiek mm, turēti tādos apstākļos, kur nevienam nenovēl nonākt. Daudzi cer atkal satikt savus ģimenes locekļus, kas ir Eiropā. Uh, Tas kaitē Eiropas tēlam. Un vajadzētu palīdzēt šiem cilvēkiem izkļūt no šīs mm, zonas, kur viņi nevar tikt uz priekšu. Ir nepieciešami juridiski droši, likumīgi e, ceļi mm, migrācijas vīzu iegūšanai, un tāpat arī jārisina jautājums par ģimenes atkal apvienošanu. Mēs nevaram to noraudzīties klusējot. Uh, Paldies Santos kundzei. Ir zilās kartītes jautājums, vai jūs piekritīsit tai no glava kunga. Es jau teicu, kolēģi, ka mēs pieņemam vienu vienīgu zilo kartīti. Prasīšu, piešķiršu to tam, kas to prasīja ātrāk, tāpēc lūdzu izturieties ar sapratni pret to Santus kundze. Jūs pieņemat Glavaka kunga, kundzes uh, jautājumu. Jā, lūdzu. Paldies, priekšstādātāja kungs. Es nāku no Horvātijas un es vēlējos tikai norādīt, ka, diemžēl, Horvātija ir ļoti sliktas atmiņas, kad Serbija uzbruka Horvātijai. Bija tūkstošiem migrantu. Tāpēc lūdzu nerunājiet par to, ko jūs nesaprotat, ko jūs nezināt. Es dzīvoju Horvātijā. Horvātija dara visu iespējamo, lai piekļuve eh, Horvātijas robežai var notikt atbilstīgi likumiem, eh, starptautiskajām tiesībām. Horvātijai nav mūru vai kādu citu šķēršļu pretēji citām valstīm. Atbilde nav tā, ka tiek pārkāptas cilvēktiesības. Ja Horvātija vēlas aizsargāt savas robežas, tad lai tās nepārkāpj starptautiskās tiesības. Kāpēc tad Horvātija nav nodrošinājusi monitoringu, lai uzraudzītu to, kas notiek, un lai komisāri to visu noskaidro? Paldies! Tagad padara ar Zunduā kundzei vārds. Lūdzu, liels paldies! Nu, tad, nu tā, komisāre Dalikundze, ja es eh, pareizi jūs sapratu, jūs teicāt, ka mēs visam, ka mēs daram visu to, kas ir mūsu mm, iespējās. Nu tā nav, ka mēs daram visu iespējamo. Dublins eh, regula nedarbojas, to mēs zinām, bet eh, neraugoties uz to padomu, to ir nobloķējusi. Mums nav kopīgas politikas mm, patvērumā mm, jomā, kas ļautu apturēt šo katastrofu. Mēs nedaram visu iespējamo, kas ir mūsu rokās. Uh, Un, ja nemaldos, jūs teicāt, ka mēs jau daudz esam panākuši. Mēs esam panākuši to, ka Morija ir Elle, ka Lībija, kur jūs teicāt, ka mēs eh, sniedzam atbalstu, lai mazinātu ciešanas, bet nu, mēs nekādas ciešanas nemazināsim, ja mēs nedarīsim eh, to, kas mums jādara, paziņot, ka Lībija ir nedroša valsts. Tas lūk ir mūsu rokās. Un eh, kad tiks izmantots viss iespējamais, uh, komisāris kundze, eh, tad eh, jāsaka, pamattiesības nav tikai vārdi, mēs, mm, ko mēs tikai tā eh, izliekam, bet nav laika, lai risinātu tik svarīgus jautājumus dalī kundze. Liels paldies! Tagad došu vārdu Bardēla kungam. Pusotra minūte, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! slavenā bēgļu krīze, kas sākās 2015. gadā, patiesībā nebūtu nav krīze. Lielākā daļa imigrantu, kas ieplūst Eiropas Savienībā, turpina ieplūst Grieķijā. Eh, pēdējo divu gadu laikā dubultojies to cilvēku skaits, kuri ierodas valstī Samosas salā. Šobrīd ir vairāk bēgļi nekā eh, Grieķu iedzīvotāji. un ir pilnīgi skaidrs, ka Frontex nedarbojas efektīgi un nedarbojas arī šī vienošanās ar Turciju. Mēs, protams, varam sašust par tiem apstākļiem, kādos dzīvo bēgļi šajās nometnēs, bet mums ir jāvērš pret pašu problēmu saknē. Tie, kas ar savu politisko rīcību un runām aicina ierasties Eiropā, izbeigsim šāda veida drāmas un uh, centīsimies atrunāt cilvēkus doties uz Eiropu. Kas attiecas uz uh, uh, Grieķijas un Turcijas robežu, un tur notiekošo mums uh, ir jāatbalsta Grieķija tās uh, pašreizējā rīcībā. Mēs nedrīkstam pieļaut to, ka šobrīd krīze tiek eh, radīta citvieta un eh, tautām ir tiesības uz pašnoteikšanos un tiesības eh, palikt pašām. Paldies, un tagad vārds mm, Mārkārt kungam uz pusotru minūti. Liels paldies! Esmu uzaudzis Eiropā, un kad es augu, es domāju, ka cilvēku tiesību pārkāpumi, valstu patvaļa Humanitārā krīze ir kas tāds, kas notiek citviet, nevis Eiropas Savienības dalībvalstīs. Un tad es piedalījos vienā no šīm glābšanas misijām uh, vidusjūrā un redzēju, kas patiesībā notiek. Lesbas salā tikos ar diviem jauniem sīriešiem, uh, kas man uzdeva jautājumu, kāpēc Eiropa pret mums izturās kā pret uh, lopiem, un es nezināju, ko atbildēt. Un uh, Horvātijā nesen viesojos un redzēju, kas tur notiek, ko dara valsts uh, varas pārstāvji. Un mēs redzam visur šo vardīr, vārdarbību. Tas, kas notiek pie ārējām robežām, mēs esam pieņēmuši noteikums, kurus paši neievērojam. Tā nav demokrātija. Es ticu Eiropas Savienībai, bet es labprātāk ticētu tam, kas mēs esam, nevis tam, kam mēs vēlamies būt. Komisija šobrīd runa ir arī par to, ka jāparāda, ka ir jāizskat situācija Horvātijā pie ārējām robežām. Mums ir jānosūta neatkarīgi iz, uh, izmeklēšanas uh, komis, komisija, Horvātijai vajadzētu parādīt, kas šobrīd notiek. Paldies! Lielas paldies! Un tagad Markvart kungs zilās kartīts jautājums, kuru uzdos Zofko kundze. Vai piekrītat? Markvārt kungs, es pati biju bēgle kara laikā bijušajā eh, Dienvidslāvijā. Es esmu strādājusi ar daudziem bēgļiem no bijušās Dienvidslāvijas republikām. Ir vienīgais veids, kā noteikt, vai policija, uh, vienīgais veids, kā um, noskaidrot, ko dara policija, ir izmeklēt uh, notiekošo. Lūdzu, pārtrauciet izplatīt šos melus, jo jūs patiesībā vēršaties pret patiesajiem bēgļiem, jūs izmantojat šo uh, cilvēku traģēdiju, apvainojot uh, Horvātiju tajā, ko tā nedara. Miljons simts tūkstoši horvātu dzīvo Bosnijā un Hercegoviņā. Mēs aizsargājam arī viņus. Markvārtkungs. par to jau kaut ko teicu, bet man Alaš rodas jautājums, ko uh, tas nozīmē, ja visi, eh, kas izmeklē, kas notiek, arī Vācijā ir informācija par šo atstumšanu, video pierādījumi, un jūs sakat, ka tās ir viltus ziņas. Es nevaru iedomāties, kā ir būt bēglim, bet es domāju, ja jūs to esat piedzīvojis, tad jums ir jāsaprot, un jums varbūt ir jātieks ar šiem cilvēkiem Bosnijā, ar kuriem es esmu ticies, kur ir tikuši sisti, un viņi noteikti šīs rētas nav radījuši paši sev. Dank, Liels paldies! Tagad vārds Frakos kungam uz vienu minūti. Paldies priekšstādātājiem! Vēršos pie grieķiem, kur sako debatēm internetā, televīzijā. Es runāju par Grieķijas salu iedzīvotājiem. Lēzbas salas iedzīvotājiem, kuri ir piedzīvojuši uh, to, ka viņu valsts pārvēršas par halifātu bez robežām. Nevalstisko organizāciju musulmaņu mērķis ir iznīcināt uh, kristiānismu un pārpildīt Eiropu ar mošajām. Mums ir jāaizstāv uh, vērtības un principi, ko esam mantojuši no tēviem. Uh, kauns, ka Eiropas Savienība izmanto nodokļu maksātāju naudu, lai atbalstītu imigrantus, tā pašā laikā, kad grieķi ir spiest dzīvot uh, trūkumā. Mums ir, mums nav nepieciešama multikulturāla Eiropa. Paldies! Lielas paldies! Un tagad vārds Arvanītis kungām uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Es domāju, ka mēs esam aizmirsuši, par ko mēs šodien diskutējam. Runa ir par Eiropas Savienības ārējām robežām, un ir jāuzsver tas, ka bēgļi ir kas cits nekā nelikumīgie imigranti, jo un valsts vārs, policijas, vardarbība Bosnijā, Hercegovinā Ungārijā, Rumānijā un citviet notiek ikdienas. Ikdienas mēs piedzīvojam to, ka cilvēki tiek atstumti uz ārējām robežām. Arī mēs esam viesojušies uz vietas, Eiropas parlamenta pārstāvji ir bijuši uz vietas, un mēs esam nofilmējuši tur notiekošo, un kad mēs rādam šos video materiālus par to, ko dara policijas spēki, uh, attiecīgo valstu pārstāvis saka, ka tie ir meli. Tas ir apkaunojoši. Ir tūkstošiem cilvēku, kas eh, iet bojā, mirst no bada un augstuma, un sakiet lūdzu, ko tad jūs piedāvājat, kas būtu jādara Eiropas Savienības līmenī. Paldies! Paldies, un tagad vārds Ponsatjā Bjauskundai uz vienu minūti. Paldies. Mēs nevaram raudzīties uz bēgļiem kā ārējo lietu, jo daudzas Eiropiešu paaudzes, tā skaitā arī uh, manas pārstāvētajā valstī, kas bēg no franko-fašistiskā režīma, glāba savu dzīvību pateicoties bēgļu statusam. Tie ir bēgļu uh, bērni un mazbērni, kas tagad darbojas šajā parlamentā. Un kas zina, varbūt mēs esam uh, vecāki un vecvecāki nākamajiem bēgļiem. Bet Bēgļu status ir cieši saistīts arī ar bēgļu uzņemšanu. Eiropā ir jābūt drošām patvērumam bēgļiem. Ik viens, kas meklē patvērumu, bēg no kara, kara, kas tiek cīnīts ar ieroči, izcīnīts ar ieročiem vai ekonomiskiem līdzekļiem, ik vienam ir jājūtas Eiropā kā mājās. Mums ir jāveicina progress un miers pasaulē. Paldies! Thank you, grazie mille. Adesso la parola all'onorevole Dupont. Paldies, un tagad uh, vārds Dupons kundzei uz vienu minūti. Priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, pagājušajā plenāra sēdē mēs runājām par situāciju Grieķijas salās. Šobrīd mēs runājām par notiekošo pie, Grieķi, pie Horvātijas robežām. Uh, Imigrācijas un patvērumu politika var uh, darboties veiksmīgi tikai tad, ja mēs ievērojam savus humanitāros standārts un noteikumus, bet vienlaiks tas var darboties tikai tādā gadījumā, ja mēs vienojamies par konsekventu pieeju. Un viens no priekšnoteikumiem ir ārējās robežas aizsardzība. Tas attiec gan uz Grieķiju, gan uz Horvātiju, gan uz jebkuru citu dalībvalstu, kurai jāsargā ārējās robežas un kurš sagaida to, ka mēs īstenošim šos noteikumus, bet mēs nedrīkstam tās atstāt vienas pašas. Mums ir nepieciešams Eiropas Savienības līmeņa atbalsts. Un tāpēc, raugoties uz to, kas notiek Rietumu Balkānos, mums ir nepieciešama ambicioza un uh, darboties spējīga imigrācijas pakotne. Ja mums neizdosies to panākt, kas tad nākotnē notiks? Liels paldies, un tagad vārds Lapis Agilāra kungam uz vienu minūtu lūdzu. Grazie, prezidents. Paldies, priekšsādātāji komisāra Dalī. Ehm, vārdarbība, nepietiekama veselības eh, aprūpe, mm, nepietiekama juridiskās eh, atbalsts, palīdzības sniegšana. Nu, neraugoties uz 2016. gada direktīvu, tas viss notiek un komisijai ir jārīkojas. Uh, Un eh, notiek taču eh, masīvas izraidīšanas pretēji 4. protokolam, 19. pantam protokolam par cilvēktiesībām. Tas jā mm, eh, pilda visām dalību valstīm, un komisijai ir jāatver pārkāpuma procedūra un jāpiešķīra arī nosacījumu sistēma attiecībā uz piekļuvi fondiem. Pret Mm, eh, pretī prasot to, ka noteikumi tiek ievēroti. Komisijai ir jāparūpējas par to, lai neviena repatriēšana nenotiek eh, tādās valstīs kā Lībija. Komisijai ir jāpaver juridiski droši un legāli ceļi mm, eh, un ir jāsniedz arī humanitārās vīzas, kā parlaments jau bija prasījis iepriekšējā sasaukumā, un tas ir jaunais uzdevums eh, jaunajai komisijai. Paldies. Eh, Šodrovs kundze vēlas uzdot jums zilās kartītes jautājumu, vai atbildēsiet, lūdzu, Mihaila. Cienījamie kolēģi, Mēs dzirdam no sociālistu rindām par to, cik atvērtiem mums jābūt attiecībā uz bēgļiem un humanitārās palīdzības meklētājiem. Es piekrītu tam, ka Eiropas Savienībai būtu jābūt uh, drošam patvērumam visiem tiem, kas meklē palīdzību, bet sociālistu iekšlietu ministrs Čehijā viņus vēlētos Viņam es vēlētos atgādināt par to, ka viņš 50 eh, bērnus eh, bez eh, pavadošajām personām nav pieņēmis šādā bēgļu nometnē. Nu, jūs uzdevāt jautājumu sociālistiem Eiropas parlamentā un pieminējāt Čehijas ministru. Es neminēju nevienu politisko grupu, nevienu valsti. Uh, Bet eh, nu, es vēlētos eh, teikt, ka jebkurš, kas ir iekļuvis parlamentā, pārstāv kādu dalību valsti, kas ir, kam ir aizstošs Lisabonas līgums, Eiropas Savienības pamattiesību hārta, ir jāsniedz patvērums un arī tie ir jāuzskata, ka humanitārās tiesības ir jāizmanto. Līdz ar to nav nekādas izvēles. Šie dokumenti mums ir saistoši. Tas nozīmē, ir jārespektē patvēruma par rasītāju. Mēs jau balsojam runājām par fādo, lai labāku situāciju nodrošinātu uz mūsu robežām. Bet tad, kad cilvēki ir nonākuši, mm, Eiropā tad ir jāievēro visām ES dalību valstīm fundamentālo tiesību harta. Vārds Jovēvs kundzei uz vienu minūti. Že leta smo priča poročanju o kratenju človekovih pravic beguncem in migrantom na zunanjih mejah. Paldies! Ja mēs runājam par cilvēktiesību pārkāpumiem pret bēgļiem un migrantiem pie ārējām robežām, arī pie Horvātijas eh, robežas, eh, mēs eh, redzam šeit Horvātijas pārstāvs, jūs gribēsiet teikt, tas nav uh, tā nav taisnība, tie visi ir meli, bet eh, pagājušajā nedēļā kāda NVO publiskoja ziņojums par pagājušajā gadu notikušo. Un šie cilvēki no Horvātijas tika nosūtīti atpakaļ uz Bosniju Hercegovinu, uz viņiem tika šauts ar. Uh, eh, Tūkšām patronām, viņi tika sisti ar nūjām, un pat policisti pauda bažas par šiem pārkāpumiem. Uh, Un ko tad darīja iepriekšējā sasaukumā komisija? Jūs teicāt, ka um, Horvātija izpild visu Schengens uh, kritērijus. Nu, tas arī viss. Un es pats varbūt tur uh, kādu nakti došos un uh, nofotografēšu tur notiekošo, un tad jūs varēsiet man teikt, ka tie ir meli, ja? Paldies! Vai jūs pieņemsiet zilās kartītes jautājumu no Gresleras kundzes kunga? Poštovana kolegice Joveva, e, jās... Paldies, dārgā Jovevas kundze! Visi, kas vēlas e, baudīt starptautisko aizsardzību, var to pieprasīt saskaņā ar e, oficiāliem robežu šķēršošanas punktiem un tur esošajiem, spēkā esošiem notikumiem. Uh, Ir bijuši, jā, jūsu piesauktie notikumi, bet vai jums šķiet, tātad, kā jums šķiet, cik daudz ir bijuši patvērumu pieprasījumi Horvātijā? Un kādēļ tad, cik daudz ir bijuši šo cilvēku, kas nevēlas eh, pa oficiālajās vietās eh, šķērsot robežu? Reislera kungs. Es runāju tikai par to, kas notiek pie Eiropas Savienības ārējām robežām Horvātijā. Jūs teicāt, tas nekas nav pierādīts, tur ir vieni meli un tā tālāk. Mm, nu jā, nu varbūt mēs kopīgi varam iedzert kafiju un noskatīties šīs video filmas un fotogrāfijas. Un es pats tur biju, kā. Ka reportieris savu laiku šajā teritorijā, un es ar prieku tur varētu atgriezties kā politiķis. Ja jūs nesticaties nu, žurnālistiem, nu tad varbūt kā politiķim jūs ticēsiet mans teiktiem. Paldies, un tagad Blaško kungs uz minūtu, lūdzu. Předsedající, děkuji vám za slovo. Jako člověku je... Paldies, ka devāt man vārdu. Jā, nu uz kādu brīdi man bija žēl eh, šo tūkstošu cilvēku, kas atrodas pie es ārējām robežām, bet man kā politiķim nepieņemams liekas uh, iestāžu izmantotais. Uh, eh, reakcijas mehānisms. Jāsaka, ka vairums migrantu tomēr nāk no valstīm, kurās nav kara, un viņi Eiropā ierodas tikai cerot uz vieglu dzīvi un um, dāsnajiem sociālajiem pabalstiem. Vai tad mums pašiem nav problēmu, vai tad mūsu pilsoņi, piemēram, pensionāri, arī necieš no nabadzības? Kādēļ tad šie cilvēki uh, tiek privileģēti attiecībā uz tiem, uh, kas te visu mūžu ir dzīvojuši, nostrādājuši, maksājuši nodokļus un beigās saņem kaut kādu subaga grašus, un viņiem nav to pašu privilēģiju kā migrantiem un patvērumu meklētājiem? šī nepamatotā sociālā politika nāk par ļaunu Eiropas pilsoņiem, nevis migrantiem. Paldies, un tagad Bēzelāger kungs uz vienu minūtu lūdzu. Ago, Pirms divām nedēļām mēs jau diskutējām par to, kas notiek uz Grieķu salām un kas tad ir mainījies kopš šī brīža. Jāsaka, situācija ir tikai pasliktinājusies. Mēs Eiropas Savienībā neesam darījuši neko, lai situāciju uzlabotu. Jā, mēs turpinām piešķirt finansējumu, bet tagad tiek kaut kādas uh, ūdenī peldošas barjeras pat izveidotas, lai šie cilvēki nevarētu izcelties krāstā un uh, pat vietējie Grieķijā protestē pret šo antihumānu jauno situāciju. Nu, vajadzētu izbeigt šo spēlīti starp komisiju un padomu, ka tās uzveļ vainu viena otrai. Ir jāparūpējas par civilās aizsardzības mehānisma aktivizēšanu jau šobrīd, un ir arī jāuzņem uh, mazgadīgie uz vietas, viņiem jāsniedz īpaša palīdzība un jārīkos jau šodien, nerīt. Paldies! Paldies, kolēģi, un tagad došu vārdu Dzambātska kungam. Minūte jums. Emile prezidente, uvažājumi, čuvam, če kritikota Hrvatska. Paldies, priekšsēdētāji. Es dzirdēju, ka daudzi kritizē Horvātiju, bet jums nav nekāda pamata to darīt. Tāpat nevarat kritizēt arī Grieķiju un Bulgāriju. Tās ir mūsu valstis, kas jūs pasargā no džihadistiem, musulmaņiem, teroristiem. Mēs esam tie, kas šos cilvēkus mēģina aizturēt no iekļūšanas Eiropas pilsētās. Katrai valstī ir jāpasargā savas robežas, un jūs nevarat pieprasīt, lai kāds ielaistu teroristus savas valsts teritorijā. Tas ir liekulīgi, ko jūs šeit apgalvojat. Un vai kāds, eh, kas tik ļoti uztraucas par eh, bēgļu likteni, ir kaut ko darījis lietas labā, vai jūs esat eh, kādu, piemēram, afgāņu teroristu vai džihadistu uzņēmis savā mājā, vai jūs viņu ielaidīsiet savā dzīvojumā istabā, lai viņš uh, iepazīstas ar jūsu bērniem? Nevienu pacelt roku neredzu, tā tad neesiet tik liekulīgi. Paldies! Blagoda Blagodārija, Blagodārija, grazie mille! Paldies, kolēģi! Un tagad Valšas um, kundze uz minūti, lūdzu. Paldies, esmu pārsteigta, ka pēc Dzambātska kunga uzstāšanās neviens nepacēla zilo kartīti. Jā, mēs sastopamies ar milzīgiem izaicinājumiem pie ārējām robežām. Ļoti daudz cilvēku aizvien vairāk meklē labāku dzīvi, bēgot arī no klimata katastrofām. Briesmīgajā apstākļi Eiropas Savienības bēgļu nometnēs nav pieņemami, un it sevišķi visneaizsargātākās cilvēku grupas grupas eh, cieši visvairāk. Apstākļi ir nepieņemami un tukši vārdi nevienam nepalīdzēs. Mēs te nevaram runāt tikai par mazu valstu skaitu, kam ir jāuzņem pilnīgi visi bēgļi. Ir jābūt solidāriem. Eiropas projekts ir eh, pats savu panākumu upuris. Mums ir jābūt līdzcietīgiem pret tiem, kas riskē ar dzīvību, lai šeit ierastos. Un solidaritātei ir jāvalda dalību valstu starpā, lai varētu kaut kā pārvaldīt šīs bēgļu plūsmas. Jā, redzu, ka man vairs nav laika, bet mums ir nepieciešami labi stratēģiski risinājumi risinājumi un uh, viens no uh, tādiem ļoti ātriem risinājumiem būtu jau dialogs, un varbūt, ka vajadzētu uh, diskusijas par šiem jautājumiem organizēt tad, kad zālē ir klāta vairāk deputātu. Paldies! Paldies! Tālāk dodu vārdu Folata kundzei. Personiski esmu redzējusi, kāda ir situācija pie Eiropas Savienības ārējas robežas Horvātijā, netālu no Bosnijas. Un cevišķi tas skar situāciju, kur atrodas nepilngadīgās personas. Daudzi viņiem grūti tik galā ar šo situāciju, viņiem ir sajūta, ka Eiropas Savienība viņus ir pametusi. Ir dažādi veidi skaistas runas, kā mēs dzirdējam no komisijas, bet tas īstenībā nepalīdz. Eiropas Savienībai tas nodara daudz lielāku kaitējumu nekā Brexit, jo Eiropas Savienības tēls tiek bojāts. Tāpēc arī darīsim pēc iespējas ātrāk, lai varētu šo humano krīzi risināt, cevišķi bērniem tas ir nepieciešams. Dariet kaut ko, lai mums būtu solidāra sistēma, kas nepieļautu ļaunprātīgu izmantošanu. Pastāv reāls iespējas, pastāv reāli risinājumi, un Eiropas Savienībai nepieciešams rīkoties savādāk. Mēs zaudēsim uh, uzticēšanos. Paldies! Un sirsnīgi sveicu jūs visus! Arī sirsnīgi sveicu Eiropas Savienības iedzīvotājus, un tagad aizinu Sardanīkundzu. Paldies! Runājot par migrantiem un bēgļiem un to, kāda ir apstākļi uh, viņu uzturēšanās centros, vaina nu ir jāuzņemas mums, jo pateicoties migrācijas politikai, uh, mēs uh, redzam, ka šie izmisušie cilvēki uh, tiecas uz Eiropas Savienību. Uh, un, un ļoti bieži apstākļi tur ir šausmīgi, un tas e, noved viņus e, pie likuma pārkāpumiem, bet kāpēc jūs esat visu šo slogu uzlikuši e, Dienvidē Eiropas valstīm? Kādēļ jūs pieļaut vispār to, ka šie kuģi nonāk līdz Eiropas krastiem? Kalraketī, es domāju, ļoti labi. Salvīnī ir tas cilvēks, un mēs sakām, pietiek ar nelegālo imigrāciju, cīnīsimies uh, pret kon cilvēku kontrabandistiem un mm, nepieļausim cilvēku uh, nogādāšanu līdz Eiropas Savienībai. Paldies, Krupkons no EKR. Paldies, priekšsēdētāji. Godātie deputāte. Uh, liberālie Eiropas eh, mēdīji runā par to, it kā migrācijas eh, krīze būtu beigusies jau 2016. gadā, bet, eh, diemžēl, krīze turpinās un divos līmeņos - humānā krīze uz ārējām robežām un migrācijas krīze Eiropas iekšienē. Un tās visas ir Eiropas politiskas uh, sekas, ka tika atvērtas robežas pilnīgi visiem bēgļiem klasificējot visus kā bēgļus, bet patiesībā lielākā daļa no viņiem bija ekonomiskie migranti. Un mums ir jārunā uh, par to, ka būtu nepieciešama uh, vispārē pie šīs uh, problēmas risināšanai. Mums ir uh, jā, te, tendence Eiropā ir veidot uh, nedomājošu cilvēku bez kristīgām vērtībām, Jā, Eiropas Savienība izmanto cilvēkus, un es domāju, patreiz tiek piedāvāt neomarksistiskā ideoloģija. Paldies, tālāk dodu vārdu Melo kungam no Tautas partijas grupas. Jā, jāsaka, ka tā ir liela absurds, kā šeit tiek argumentēts. Eiropas Savienība, protams, ka arī tai ir noteikti jāuzlabo arī bēgļu um, dzīves apstākļi, bet tajā pašā laikā mums nepietiek Uh, līdzekļu, lai to darītu, lai nodrošinātu viņiem cilvēcīgus dzīves apstākļus. Un tas nozīmē, ka ir jābūt daudz stingrākām kontrolēm uz robežām. Bēgļi tā ir viena lieta, bet imigranti ir cita lieta. Bēgļi uz viņiem attiecas startautiskas konvencijas, kuras neatiecas uz parastiem migrantiem, ekonomiskajiem bēgļiem. Tie, kuri ir tiešām uh, uzskatāmi par startautiskās aizsardzības subjektiem, bēgļiem, jā, viņiem ir nepieciešama aizsardzība, bet imigrantiem mēs nevaram to nodrošināt. Ir svarīgi arī, lai tiktu ievērot subsidaritātes princips. Ir skaidrs, ka nekontrolēta migrantu pieplūdums Eiropā apdraud mūsu sociālo sistēmu, demokrātiju, darba vietas un tam līdzīgi. Bet, protams, Bēgļiem ir jāpalīdz. Lūdzu, ievērojiet atvēlēto uzstāšanās laiku. Tagad došu vārdu Noizerkungam no sociāldemokrātiem. Mirklīte, saka priekšsēdētāji, bija zilās kartītes jautājums uzdots. Vai jūs akceptēsiet to, Melokungs? Jā, lūdzu. Jā, jūs norādījāt uz to, ka ir atšķirīgas tiesības, tiesiskā situācija migrantiem un bēgļiem. Viņu status juridiski ir atšķirīgs. Bet tomēr rodas jautājums, vai migrantiem nav cilvēktiesību un nav pamattiesību, uz viņiem tās neatiecas? Atbilde.